I'm a German. We can't say anything at all. Dear colleagues, uh, good morning and... Kolēģi, labrīt. Es uh, vispirms uh, nolasīšu visus paziņojumus, kamēr jūs uh, iekārtojaties. Tātad valodu režīms. Šodien mums nav paredzēta tulkošana maltiešu, horvātu un gēlu valodās. Un koordinātoru rekomendāciju apstiprināšana. Mums ir jānominē referenti. Tas attiecas uz Libi komiteju. Uh, Lenārkungs no Tautas partijas grupas, viņš ir eh, nominēts par referentu priekšlikumam, ar kuru izveido starp savietojamību. Tāpat arī Nādžīkungs no EPP ir nominēts par referentu pašinstitīvas ziņojumam minimālie standarti minoritātēm Eiropas Savienībā. Un Mēlo arī no Tautas partijas grupas ir nozīmēts par referentu otrajai eh, starp savietojamības eh, sadaļai. Tad, tad, šim ziņojumam. Vai komiteja apstiprina šīs rekomendācijas? Jā. Tāpat arī atgādināšu, ka 10.30 Liba komiteja ir paredzēts elektroniskais balsojums. Lūdzu, paņemiet līdzi savas balsošanas kartes. Kolēģi, ļoti priecājos, ka var sveikt uh, abus uh, priekšādētājus, uh, Fed un uh, devikomtie priekšādētājus. Es priecājos, ka mēs varēsim kopīgi organizēt debates. Lībe, AFET un DV komiteju debates par Global Compact drošai, sakārtotā un legālai migrācijai. Priecājos arī, ka pie mums ir ieradies Starptautiskās migrācijas organizācijas direkt, lektori Mišēlu Kleinu Solomonu. Ārkārtīgi priecājos, ka varējāt ierasties uz mūsu šī rīta debatēm. Kolēģi! Šīs dienas debatēs par Global Compact ir paredzētas, lai mēs varētu tikties ar ārējās darbības dienas pārstāvjiem komisiju un Bulgārijas prezidentūru. Uh, Visi šie klātsošie ir laipni lūgti piedalīties debatēs. Tāpat arī Meksikas vēstniecības pārstāvis ir zālē. Meksika būs viena no sarunu vedējām, kas ļaus mums virzīt uz priekšu globālu kompaktu procesu. Es eh, zinu, ka jūs jau mm, esat informēti, ka mēs um, organizējam šīs debates pēc Ņujorkas deklarācijas, ko pieņēma ANO ģenerālajā asamblējā 2016. gadā. Uh, šī deklarācija paredz to, ka tiks pieņemti divi globāli kompakta līgumi par bēgļiem un migrantiem, un tas ir jāizdara šogad, 2018. gadā. Mēs esam organizējuši dažādas sanāksmes, kur esam runājuši par šo tematu. Uh, Mēs uzskatām, ka migrācijas jautājumi ir ļoti nozīmīgi, un šīs dienas diskusijās jūs noteikti gūsiet tam apliecinājumu. Tieši tāpēc mums ir arī jāuzklausa mūsu viesi. Global Compact direktors, kas darbojas starptautiskajā migrācijas organizācijā. Mišels Klains Solomons vada tātad eh, starptautiskās migrācijas organizācijas eh, darbu attiecībā uz bēgļu un migrantu kustību. Viņa ir eh, ilgi strādājusi pie migrācijas politikas jautājumiem un ir viena no vadošajām ekspertēm pasaulē par šo tematu. Pirms došu vārdu Klainas Solomons kundzei, uh, Es eh, gribētu ļaut izteikties arī Makalister kungām, kas ir AFET komitejas priekšādātājs. Norādīšu arī, ka noslēguma vārdus teiks Lindā Makeivana, kas savukārt ir devi komitejas vadītāja. Lūdzu, Makalister kungs, jums vārds. Paldies, eh, priekšādātāji! Labrīt, godāmie kolēģi! Es eh, vēlētos apsveikt šo iespēju, ka varam organizēt kopīgas debates mūsu trīs komitejās, lai apspriestos par migrāciju. Migrācija ir globāls fenomens, kas eh, noteikti ir jāskata vairāk nekā vienā komitejā. Tieši tāpēc ir svarīgi apkopot spēkus dažādās parlamenta instancēs, lai mēs varētu veiksmīgi risināt šo problēmu. Eiropas parlaments uzskata, ka migrācijas eh, globāla kompakta līgums ir pareizais ceļš, kā virzīties uz priekšu. Tas ļaus mums panākt līdzsvarotu risinājumu. Dalībvalstīm vajadzētu spēlēt vadošo lomu starpvaldību sarunās. Es arī vēlētos atgādināt, ka Eiropas parlaments šim procesam seko līdzi ļoti cieši, un tas eh, sākās jau 2016. gadā ar ANO samitu par bēgļiem un migrantiem. Tāpat arī pagājuši, kad tika veikti dažādi pasākumi. Mēs arī sekosim līdzi starpvaldību sarunām, kurām ir jāuzsakās šī, šī, jāuzsakas šī mēneša beigās, tad pēc dažām dienām. Es esmu priecīgs, kā mēs varēsim apspriesties par aktuālākajiem jautājumiem attiecībā uz Global Compact. Un, ja jūs neiebilstat, Klau, tad varbūt mēs varam dot vārdu mūsu viesēji. Liels paldies! Liels paldies eh, abiem priekšādātājiem! Man ir ārkārtīgi liels gods būt jūsu vidū šorīt un es vēlētos eh, jo sirsnīgi pateikties kolēģiem Eiropas parlamentā par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Pašlaik atrodamies tādās kā krustcelēs gan starptautiskā, gan Eiropā, gan Eiropas līmenī ar sarunās par migrāciju. Tāpat arī vēlos norādīt, ka Viljams Leisijs Svinks no starptautiskās migrācijas organizācijas būtu labprāt ieradies uz šo sanāksmi, diemžēl nevarēja. Uh, Mm, pēdējo gadu migrantu kustība, kā arī ļoti daudziem nāves gadiem vidusjūrā un citur, liek mums uzdot ļoti daudz jautājumu par to, vai pašreizējās nacionālās un starptautiskās sistēmas ir atbilstošas cilvēku mobilitātes pārvaldībai. Mums visiem vajadzētu kritiski izvērtēt mūsu pieeju un arī attieksmi, lai saprastu, kur mēs varētu rīkoties atšķirīgāk un kā mēs varētu uzlabot savu darbību. Šie jautājumi ir jāuzdod gan vietējā, gan reģionālā, gan arī nacionālā un starptautiskā līmenī. Un e, tieši tāpēc arī ģenerāla asambleja uzsāka šo procesu globālā kompakta izveidēji e, drošai, sakārtotai un legālai migrācijai. Starptautiskā migrācijas organizācija uzskata, ka globāla kompakta vadošajām valstīm nodrošinās um, atbildību un arī nodrošinās tādu saskaņotu pieeju migrācijas politikai. Mums ir jādomā ilgtspējīgi, mēs nevaram domāt tikai īstermiņā, vadoties no vēlēšanu cikliem. Mums ir jādomā par mm, tālāku nākotni, un šeit sadarbība ir izšķiroša. Parlamentāriešiem arī ir jāspēlē sava loma eh, pasaulē, kas eh, kļūst arvien mobilāka un globālāka. Tāpat arī cilvēki izjūtu nepieciešamību just piederīgiem, saglabāt savu identitāti un kultūru. Tieši tāpēc ir būtiski uzklausīt jūsu balsi, gan attīstot globālu kompaktu, gan arī to īstenojot. Tieši tāpēc es vēlētos izmantot šo iespēju, lai prezentētu to, kas mūs visvairāk uztrauc. Uh, un kā mēs varētu nodrošināt ilgtermiņa un reālu perspektīvu. Runāšu par trīs punktiem. Pirmkārtām, svarīgākie izaicinājumi, ar kuriem mēs visi kā starptautiskā kopiena saskaramies. Otrakārt, centieni, kas tiek ieguldīti, lai veidotu migrācijas globālu kompaktu, un tāpat arī runāšu par parlamentāriešu lomu. Tādas politikas virzīšanās priekšu, kas ir daudz saprātīgāka un uh, liederīgāka migrācijas pārvaldīšanai. Attiecībā uz izaicinājumiem runāšu par trīs izaicinājumiem. Pirmais ir demogrāfija. Šeit vajadzētu uzsvērt, ka demogrāfijas tendences rada ļoti smagas sekas ne tikai mūsdienās, bet arī nākotnē. Um, nacionālais darba spēks daudzās valstīs, jo īpaši Eiropā, sarūk. Uh, Un uh, mēs redzam, ka pārējās valstīs, jo īpaši attīstības valstīs, šīs tendences ir pretējas. Piemēram, Āfrikā puse no iedzīvotājiem ir jaunāka par 25 gadiem, un tiek paredzēts, ka Āfrikā dzīvos 25% uh, no pasaules iedzīvotājiem līdz 2050. gadam. Šī iedzīvotāju dinamika liek mums pieņemt ļoti sarežģītus politiskus lēmumus. Protams, ka migrācija nebūs vienīgais risinājums demogrāfijas deficītam, bet mēs nemaz nešaubāmies, ka migrācijai ir jābūt daļai no risinājuma. Otrais - daudzveidīgums. Migrācija ir un tā arī vēlāk būs tā, kas uh, ietekmē sabiedrības sastāvu. Tieši tāpēc mums ir jāmēģina tikt galā ar sociālo, etnisku un reliģisku daudzveidību. Daudzveidība var būt sarežģīta, jo īpaši, ja tiek izmantots uh, mm, negatīvs vēstījums par uh, migrantu pieplūdumu. Mm, statistika rāda, ka migranti izdara daudz mazāk noziedzīgu nodarījumu nekā vietējie iedzīvotāji. Tāpat arī tie uh, veicina jaunu darba vietu radīšanu, nevis eh, samazina algas. Mums vajadzētu šo publisko diskursu ievirzīt daudz eh, precīzākā un vēsturei atbilstošākā formātā, un šeit ir vajadzīgs atklāts dialogs. Tāpat arī mums ir jāveicina migra migrantu integrācija. Integrācija ir ļoti būtiska, lai tiktu galā ar daudzveidīgumu problēmām, bet Ar to tikai nepietiek, ir jānodrošina investīcijas eh, visās jomās, tātad skolas, eh, kopienu centri un tā tālāk. Trešais izaicinājums, un tas arī bieži parādās aviežu virsrakstos, ir eh, katastrofas, kas liek cilvēkiem pārvietoties. Starptautisko migrantu skaits patiešām ir pieaudzis pēdējo 15 gadu laikā par vairāk nekā 40%, bet tas ir tikai neliels palielinājums, ja mēs paskatāmies uz vispārējo pasaules iedzīvotāju skaitu, tātad 2,8% līdz 3,2%. Pagājuši gadu ANO departaments sagatavoja jaunas aplēses par to, ka pašlaik pasaulē ir 250 miljonu migrantu. Uh, No šiem migrantiem apmēram 20 miljoni tiek uzskatīti par bēgļiem. Tas ir ļoti neliels, bet nozīmīgs skaits. Un ir apmēram 40 miljonu cilvēku, kas ir pārvietoti iekšēji savās valstīs. Tā visa rezultātā, ņemot vērā šo plūsmu daudzveidību un to, ka šīs plūsmas ir ļoti lielas, mm, rodas eh, problēmas attiecībā uz cilvēku kontrabandu, pazudušiem bērniem, eh, bezvalstniekiem un eh, migrantiem bez dokumentiem. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas eh, ļautu saprast, kādu apdraudējumu izjūt šie cilvēki dodoties ceļā, jo īpaši no noziedzīga grupējuma puses. Tāpat arī ir jāsaprot, ka daudzi samaksā ar savām dzīvībām, un par daudziem cilvēkiem, kas ir zaudējuši savas dzīvības, mēs pat neuzzinām. Mums vajadzētu sniegt palīdzību visiem, jo īpaši tiem, kas ir visvājākie šajā ķēdē. Mēs rādzām, ka ar īstermiņa ārkārtas pasākumiem nepietiek. Startautiskā kopiena varēs darboties efektīvi, ja mums būs um, visaptveroša ilgtermiņa migrācijas politika, kas ņems vērā visus mobilitātes aspektus un arī um, migrācijas cēloņus. Tajā skaitā ir jādomā jo īpaši par klimata pārmaiņu radītajām sekām. Mums ir arī jāsaprot, kādas sekas ir piespiedu un nelegālai migrācijai, kā arī vajadzībai pēc darba migrantiem. Mums ir jārada legāla migrācijas ceļi, kas atbilstu darba tirkus vajadzībām un kas ļautu arī pildīt aizsardzības pienākumus. Tas ļaus samazināt riskus tiem, kas um, savādāk izvēlētos uh, nelegālo migrāciju. Tagad eh, runāšu par globālu kompaktu migrācijai, un šeit ir arī pozitīvais. Pagājušā gada septembrī ANO norganizēja pirmo valstu vadītāju samitu, kur tika runāts par bēgļu un migrantu plūsmām. Un tika pieņemta vēsturiskā Ņujorkas deklarācija, kur visas ANO dalībvalstis atzīst, ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja cilvēku mobilitātei. Un tāpat arī ir paredzēts izstrādāt divus globālu kompaktu līgumus. Pirmais par bēgļiem un otrais par uh, drošu, sakārtotu un legālu migrāciju. Abi šie komplekti ir jāpieņem 2018. gadā. Vakar tika sagatavots pirmais uh, migrantu bēgļu globāla kompakta uh, projekts. Un kā jau līdzpriekšādātāji norādīja, migrācijas uh, globāla kompakta līgums ir uh, valstu process un nākamās nedēļas pirmdienā Meksika un Šveice sagatavos pirmo projektu. Pēc tam tiks uzsāktas sarunas katru mēnesi no februāra līdz jūlijam Ņujorkā ir paredzētas sanāksmes. Uzskatu, ka Global Compact ir ļoti laba iespēja starptautiskajai kopienai nodrošināt uh, kopīgu vīziju par pasauli, kur uh, migranti izvēlas migrēt, uh, kur tā nav um, absolūta nepieciešamība un kur valstīm ir jāspēj pārvaldīt migrāciju tā, lai tā nāktu par labu gan migrantu izcelsmes valstīm, gan arī saņēmēju valstīm. Un mēs redzam, kā šo labumu gūsta abu veidu valstis. Un šeit nonāk pie pēdējā punkta. Uh, Eh, gribu runāt par parlamentāriešu lomu, par to, ko jūs varētu padar, paveikt. Esam pārliecināti, ka parlamentāriešiem ir spēcīga balss un šāda balss tiem ir vajadzīga gan eh, globāla kompakta izveidē, gan arī īstenošanā. Man ir šāds lūgums jums. Jums eh, vajadzētu mm, gudri izmantot trīs pilnvaras, kas ir jūsu rokās. Pirmkārtām politika, runa un maks attiecībā uz politiku. Jūs esat likumdevēji, kas pieņem likumus un kas veido migrācijas politiku. Jūs esat pirmie, kas varat aizsargāt migrantus un varat izveidot visaptvarošu un līdzsvarotu migrācijas politiku. Tāda pieeja migrācijai, kas balstās uz tiesībām, kur migrants ir centrā nodrošinās, ka migranti tiek iekļauti attiecīgos eh, valstu darbības plānos un stratēģijās. Proti, te var būt runa par mājokļu nodrošināšanu, stratēģijām, kā vērsties pret rasismu, ksenofobiju, kā arī sociāla stratēģija piekļuve eh, veselības aprūpē un izglītībai. Mēs eh, lūdzām jūs atbalstīt migrācijas organizācijas priekšlikumu, izveidot Eiropas Savienības vīzu neaizsargātiem migrantiem, kas uh, nedrīkst saņemt uh, bēgļu statusu, bet uh, kuriem ir uh, īpašas vajadzības un kuri vēlas iekļūt Eiropas Savienības dalību valstīs, um, lai uh, netiktu veikti cilvēktiesību pārkāpumi. Parlamentārieši tāpat arī var izveidot uh, valdību pieju. Uh, var ietekmēt, kā valdības veido savu politiku. Protams, ka ir arī dažādas ministrijas un institūcijas, kas ir atbildīgas par migrācijas jautājumiem, bet ar šādu sadrumstalotu pieju nebūs gana. Pašreizējā kontekstā, kontekstā migrāciju vajadzētu iekļaut 2030 ilgspējīgās attīstības darba kārtībā. Eiropas Savienība ir iestājusies par eh, šīs stratēģijas izpildi, tā ir daļa no ārlietu un drošības politikas. Parlamentārieši tāpat arī var izmainīt eh, publisko diskursu par migrāciju. Šim diskursam ir jābalstās uz eh, vēsturi un pierādījumiem. Diemžēl cilvēki ļoti bieži mm, klausās dažu politiķu bezatbildīgajā retorikā, un šīs diskurs, tiemžēl, neko labu nedod. Tieši tāpēc parlamentāriešu pienākums ir runāt par migrantu pozitīvo ieguldījumu ekonomikā un sociālajā dinamikā. Tāpat arī ir jārunā par tādu reformu ieviešanu, kas nāktu par labu abām pusēm. Uh, Trešā vara, kas jums ir, ir maks, un tas, kā tiks izmantoti finanšu resursi, ietekmēs eh, migrantu politiku. Un šeit man ir daži acīmredzami piemēri. Pirmkārtām, integrācijas un sociālā politika. Kā jau es iepriekš minēju, šeit ir vajadzīgas investīcijas. Ir jāuzņem šie jaunpienācēji un ir jānodrošina piekļuve veselības pakalpojumiem, jo īpaši um, veselības aprūpa, izglītība un tā tālāk. Uh, Atpakaļ nosūtīšanas politika. Mēs zinām, ka būs arvien vairāk cilvēku, kas mm, gribēs iekļūt mūsu valstīs, un valdības negribēs uzņemt tik daudz cilvēku. Tieši tāpēc ļoti būtisks aspekts ir, kā nosūtīt atpakaļ šos cilvēkus, kuriem nav tiesību palikt. Pēc iespējas ir jādod priekšrokā brīvprātīgai mm, atpakaļ nosūtīšanai. Ir jānodrošina arī veiksmīga reintegrācija izcelsmes valstī. Tas nāks par labu ne tikai atgriešanas ilgspējīgumam, bet um, ļaus arī uzlabot šo cilvēku situāciju. Uh, Konsultācijas par jauno daudzgada finanšu plānu ir izcila iespēja Eiropas Savienībai nodrošināt adekvātus finanšu resursus un instrumentus jūsu ambiciozajai ka darba kārtībai par migrāciju. Eiropas parlaments ir budžeta iestāde, kas var nodrošināt adekvātus finanšu instrumentus uh, migrācijas politikai. Dāmas un kungi, noslēgumā dažas domas. Un, protams, kā migrācija nekur nepazudīs. Tā vietā, lai uzskatītu, ka tā ir risināma problēma, mums vajadzētu saprast, ka šeit ir runa par cilvēku katastrofu, kuru vajag kaut kādā veidā pārvaldīt. Mēs arī priecāmies par ANO ģenerāla sekretāra ziņojumu, kur ir runa par migrāciju. Šeit tiek apsveikta spēcīga vīzija par to, kā migrācija varētu kļūt par iespēju visiem. Cilvēku mobilitātes atzīšana ir ļoti būtiska mūsu tālākajai nākotnē. Mēs arī priecāmies, ka jūs akceptējat ANO ģenerāla sekretāra teikto, ka starptautiskajai migrācijas organizācijai vajadzētu strādāt pie globāla kompakta. Tagad, kad sāksies sarunu posms, mums ir vajadzīga kolektīva pieeja. Mums ir jārīkojas, lai izveidotu visaptverošu pieeju migrācijas pārvaldībai. Starptautiskā migrācijas organizācija aicina Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību uzņemties vadošo lomu šajās sarunās un nodrošināt, lai tiktu pieņemts ambiciozs līgums, kas radīs visaptverošu pieju, kur būs gan pienākumi, gan tiesības, gan arī sastapēja izpratne starp dalībvalstīm par visiem migrācijas aspektiem. Un jo īpaši ir jāņem vērā ilgspējīgas attīstības mērķi - desmitais pāns, septītais punkts, kurē runa par drošīgu, par drošu, legālu un sakārtotu migrāciju. Starptautiskā migrācijas organizācija augstu vērtē Eiropas parlamenta vadošo lomu, un mēs esam priecīgi, ka pēc eh, dažām nedēļām tiks sasaukta vēl viena starp parlamentārā komiteja, kur tiks runāts par problēmām. Tas notiks pēc tam, kad būs pieejams pirmais projekts. Mēs cerēsim, ka jūs parlamentārieši uzņemsieties savu lomu šajā vēsturiskajā procesā. Paldies, Klaina Salamans kundze, un it īpaši par uh, to, ka jūs uh, norādījāt uz parlamentu lomu šai procesā. Trīs uh, parlamenta komitejas ir iesaistījušās šai procesā, kas uzsākās 2016. gadā mm, par uh, mig uh, migrantiem un bēgļiem, un mēs arī uzsākām konsultācijas, mēs uzmanīgi sekojam starp uh, valdību sarunai, kuras sāksies šo mēnesi, kad tiks publicēts pirmais uzmetums pirms uh, uzsākām debates, dodot uh, iespēju uz, izteikties visu trīs komiteju deputātiem, vēlos uh, dot vārdu īsumā vispirms uh, ārējās darbības dienas pārstāvim un pēc tam Bulgārijas prezidentūras pārstāvim. Lūdzu, vispirms ārējās darbības dienests. Liels paldies priekšsēdētāji! Es eh, tiešām izteikšos ļoti lakoniski. Viss eh, mums ir eh, trīs svarīgi punkti, kur Eiropas arēs darbības dienas strādā kopā ar komisiju un dalību valstīm. Pēc 2016. gada Ņujorkas deklarācijas mums bija gandarījums redzēt, ka dalību valstīm ir kopīga pieeja Mēs aktīvi sadarbojamies ar dalību valstīm, tīpaši ar prezidējošām valstīm, dažādās padomes eh, darba grupās, tā, tīpaši patvēruma un eh, migrācijas darba grupā. Mēs uh, jau konstatējam, ka mums ir kopīga izpratne starp uh, institūcijām un dalību valstu izveidojusies. Mums uh, ir izveidots ietvars uh, un iestādes un dalību valsts ir apņēmušās strādāt kopā, lai nodrošinātu maksimālu atklātību, gatavojoties sarunām un uh, lai tiktu respektēti akī un mūsu saistības attiecībā uz bēgļiem. Un tāpat, lai būtu saskaņoti uh, iekšējie izaicinājumi un ārējā dimensija kopienas uh, politikās. Mēs uh, vēlamies uh, būt kā godīgi vidutāji starp dalību valstīm, bet ir daudz jau paveikts kopā ar uh, komisijas dienestiem. Ņemot vērā Ņujorkas uh, deklarāciju un gatavojoties sarunām, mēs esam aktīvi arī uh, iedibinājuši kontakts ar trešajām valstīm, piemēram, ES, Āfrikas Savienība, ANO, uh, rezultāti Abidžānā par situāciju Lībijā. Tātad eh, šeit mēs rīkojamies ļoti praktiski un mū, esam gandarīti par Āfrikas valstu uzņemtajām saistībām. Tas ir tiešām liels solis uz priekšu šā jautājuma risināšanām. Tāpat mēs arī ļoti atbalstām starptautisko migrācijas organizāciju tieši konkrētā veidā. Un mēs vēlamies rīkoties kopā ar ANO, starptautisko kopienu, ar Āfrikas pārstāvjiem, vienojoties par šo globālo līgumu, mēs esam uz pareizā ceļa, mēs atsakāmies no tradicionālās retorikas zināmā mērā un vēlamies būt pragmātiski. Un tagad īsumā uzstāsies arī Bulgārijas prezidentūra. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, kolēģi, vēlos jūs īsumā informēt par uh, neformālā padomes, iekšlietu tieslietu padomes diskusijām par šo jautājumu. Neformālās padomes sanāksmē piedalījās Sarvo kundze no Starptautiskās migrācijas organizācijas Arbors uh, kundze piedalījās arī sagatavošanās pasākumos, diskusijās uh, starp iekšliet ministriem un ministriem, kas ir atbildīgi par migrāciju, un uh, šīs pasākums bija liederīgs visām pusēm, gatavojoties šim migrācijas līgumam Tāpat ministri pauda savu viedokli, tika norādīti konstruktīvi elementi, kuri uh, varētu izskanēt šajās sarunās, bet uh, Arbors kundze noslēguma sanāksmē nevarēja piedalīties un um, šajā sanāksmē piedalījās uh, Eh, migrācijas organizācijas eh, ģenerāls sekretāra vietniece un um, eh, Mikaus Pindlegera. Uh, Tātad mēs sagatavojām dokumentu turpmākām diskusijām ar trim jautājumiem par saturu, līdzsvaru un īstenošanu. No, diskusija bija konstruktīva un uh, saspringta, mūsu viesi arī deva savu ieguldījumu un tika konstatēta izpratne par mērķiem. Tātad jābūt līdzsvarotam dokumentam, jārunā par cilvēktiesībām, par Ņujorkas uh, deklarācijas lomu, par starptautisko sabiedrību, par migrācijas pozitīvo lomu un par uh, to, ka ir jāsaskaņo Ņujorkas um, uh, deklarācijas pamatprincipi, uh, globālā līguma principi un nacionālās politikas principi. Un, uh, diskusijas laikā nonācām pie vienotas izpratnes par uh, šādiem jautājumiem līdztekus pamatprincipiem, par ko runāju iepriekš. Pirmkārt, par uh, pievienoto vērtību globālām līgumam par labāku migrācijas pārvaldību ir jāņem vērā visu dalību valstu intereses un jābalstās uz izpratni uh, par cilvēku tiesību pieju un īpaši uzmanību jāpievērš neaizsargātām grupām. Skaidri jānodala migranti un bēgļi. Tāpat jāuzsver arī, ka jārisina miglā, migrācijas cēloņi un eh, jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu nelegālu migrāciju un cīnītos pret cilvēku tirzniecību un kontrabandu ir jārada apstākļi legālai migrācijai saskaņā ar nacionālo kompetenci, garantējot valstu sadarbību, e, uzņemot atpakaļ savus e, pilsoņus. Tāpat ir svarīgi domāt par sociālo integrāciju uzņemošajā sabiedrībā ir uh, nepieciešama spēcīga atbildīga starptautiskā sabiedrība, kas uh, veicinātu saistību īstenošanu. Bija vienprātīga izpratne par to, ka Eiropas Savienība jāturpinā runāt vienā balsī sarunu procesā. Prezidentūras mērķis ir atbilstoši izmantot šīs diskutijas rezultātus turpmākajā darbā padomē pie Eiropas Savienības nostājas apstiprināšanas, kas būtu Eiropas Savienības un dalību valstu interesēs, domājot par uh, sarunām, kas notiks Ņujorkā. Paldies par uzmanību. Tagad došu iespēju uzstāties deputātiem un uh, tā tad. Uh, šie deputāti pārstāv trīs komitejas. Mecauls kundze jau ir. Aizgājus, nu tas ir labs, labs sākums, bet viņi diskutē ar kādu citu mūsu komitejas deputātu. Stipels kundze arī eh, diskutē, arī viņas nav šeit. Jūs esat gatavs, Argentīnī kundze. Nu, jūs glābsiet mūsu reputāciju. Paldies priekšsēdētāji. Nezināju, ka esmu otrā šajā sarakstā. Vēlos atvainoties Klēnas Solomons kundze. Jūs redzat tādu šizofrēnisku situāciju, kāda pastāv Eiropas Savienībā. Bulgārijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pārstāv teica, ka mēs turpināsim runāt vienā val, balsī Es domāju, ka mēs varbūt runāsim vienā balsī Ņujorkā, bet eh, iekšlietu un tieslietu padomē un eh, iekšlietu ministru padomē tā gan nebūs viena balss. Jau no paša eh, sākuma šī pieeja par globālo līgumu atbilst visām prasībām, runājot par migrāciju. Eiropa ir imigrācijas kontinents ir uh, nepieciešami legāli ceļi tiem, kuri vēlas pie mums strādāt. Tomēr uh, īstenotā politika neatspoguļo šādu izpratni. Un man jautājumi ir adresēti galvenokārt Bulgārijas prezidentūrai, kā saskaņot šo izpratni par migrāciju kā parādību, kurā arī Eiropai jāuzņem sava daļa, uh, un no otras puses īstenoto politiku, piemēram, par uh, pārvietošanas, uh, bēgļu pārvietošanas sarunām ir ļoti grūti rast uh, vienošanos ar dalību valstīm par to, ka ir runa ne tikai par maksimālo personu skaitu, ko var pārvietot uz Eiropas Savienību, ja netiek runāts par minimālo skaitu, kam ir nepieciešams uh, garantēt drošību. Uh, un Klaina Solomanas kundze runā par uh, Eiropas uh, vīzu personām, kam ir nepieciešama aizsardzība, bet kas nav neatbilst uh, bēgļu statusam, nu kā to var panākt, ja dalība valstīs pat uh, grūti saprot to, ka arī bēgļi ir jāuzņem. Un kā var runāt par diviem globāliem līgumiem, mēs nedrīkstām pieļaut, ka uh, bēgļi un migranti sacenšas savā starpā par ļoti uh, ierobežoto telpu. Priekšsēdētājs, uh, es atgādinu kolēģiem, ka mums jābeidz uh, diskusijas 10.30. Uh, Tagad vārds Lohbīlers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Klēns Solomons kundzei par uh, jūsu uzrunu. Runājot par migrantu un bēgļu tiesību aizsardzību, jūs pareizi norādījāt, ka Eiropas Savienības politika šai jomā ir ļoti svarīga. Tomēr mēs redzam, ka Eiropas Savienības politika vienpusēji koncentrējas uz nelegālas ieceļošanas apkarošanu un slēdzot vienošanos ar trešām valstīm tā vietā, lai nodrošinātu drošu un legālu migrāciju To bieži vien ir norādījuši arī ANO augstie pārstāvji. Jautājums jums, kā jūs redzat šo iespēju mainīt e, šo politisko pieeju? Jūs arī norādījāt, ka Eiropas Savienība ir jāuzņemās vadošu lomu sarunās, bet ar šādu pie, e, pieeju es tur saskatu grūtības. Otrs jautājums Šī globālā pakta mērķis ir atbalstīt tās valstis, kas saskaras ar ļoti lieliem skaitļiem, lielu skaitu bēgļu. Un pie tam liels skaits bēgļu dzīvo nometnēs. Vairāk kā 5 miljoni bēgļi dzīvo nometnēs jau vairāk kā desmit gadus pasaulē bez pilsoniskām tiesībām. Kā jūs uh, saskatāt, eh, kā Ņujorkas deklarācija var palīdzēt to mazināt? Thank you, Elīša Laina. Paldies, Elīša Laina. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos Klainas eh, Solamanas kundzei, kura pastāstīja par sasniegto šai ļoti būtiskajā procesā. Es uh, piedalījos ar kolēģiem uh, um, ANO samitā par uh, bēgļiem un liela mēroga migrāciju, bet uh, bija tiešām izvirzīti tālējoši mērķi, bet tagad globāla attīstība apdraud uh, šādu mērķu sasniegšanu. Es arī atbalstīju savu laiku ilgspējīgas attīstības mērķus, un būtībā šīs divas lietas ir saistītas šie procesi viens otru ietekmē, bet mums būtu jābūt uh, uh, satrauktiem par situāciju, un Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas līdera loma, uh, īstenojot ilgspējīgas attīstības mērķus un attiecībā uz šiem globāliem līgumiem. Uh, Tomēr mm, jāsaka, ka es eh, pievienojos kolēģis Sargentīnī paustajām bažām, jo mēs nerunājam vienā balsī, un ja arī runājam vienā balsī, tad man bail dzirdēt to, ko mēs sakām. Un ja mēs turpināsim eh, noliegt realitāti, noliegt reālos datus, eh, jūs runājāt par uh, Uh, pieeja migrācijai balstoties uz faktiem, nu es vēlētos, lai tas tā būtu arī mūsu parlamentā, bet nevienmēr tā ir tā, tad marla, migrācija turpināsies un mums ir nepieciešama uh, nākotne orientēta politika. Mēs nevaram būt mums ne, neviens neticēs Ņujorkā šajā migrācijas politikas kontekstā, ja mēs paši netiksim galā ar to, kas mums jādara šeit Eiropas Savienībā mājās. Uh, Es varu jūs uh, informēt, uh, tās ir labas ziņas, uh, Libe komiteja un daļēji arī Deve komiteja strādā pie kopējās Eiropas patvērums sistēmas reformas. Oktobrī mums izdevās apstiprināt Dublinas regulas vērienīgu reformu. Uh, un mēs uh, skaidri ar lielu vairākumu nolēmām, ka Tas ir kopīgs Eiropas izjaicinājums, kam ir nepieciešams kopīgs risinājums. Un jūs varat uh, rēķināties ar parlamentu un komiteju, lai virzītos uz priekšu, uh, noslēdzot šo līgumu, bet tagad es gribētu jautāt, kā pārmaiņas ASV administrācijā mainīs sarunu procesu, vai tam būs kāda ietekme un vai arī citas valstis izstāsies no šā procesa. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet divas minūtes. <coughs> right. Um, thank you very much and um, thank you for this. Paldies par uh, šo izcilo prezentāciju, saka Zofko kundze. Diemžēl nedaudz nokavēju sākumu, jo es, bet es esmu uh, DV komitejas locekle un piedalos uh, dažādos uh, vizītēs. Jā, mani arī ļoti iespaidoja šī lielā migrā uh, bēgļu plūsma. Es arī pati biju bēgli pirms 20 gadiem, kad notika karš bijušajā Dienvidslāvijā. Tomēr nāks atzīt, uh, ka mūsu valstīs ir uh, tagad piedzīvoti populismu uzplūdi, un kā jūs uh, domājat, kā vajadzētu koordinēt uh, tautas diplomātiju un palīdzības sniegšanu. Eiropas Savienība ir viena no uh, lielākajiem finansētājiem palīdzības sniegšanai. Es gribētu uh, jūs lūgt informēt ANO, ka mums ir milzīga problēma ar uh, tautas diplomātiku, mums ir grūti izskaidrot tautai, ko mēs darām, uh, un uh, ir daudz uh, nefunkcionējošu valstu. Uh, šie piedāvājumi ir ļoti ideālistiski, bet tie tā mums praktiski maz ko palīdz. Tagad vārds Silvijai Gijomai. Paldies par šo prezentāciju. Eh, piekrītu Elijai Šlēnai, eh, kad viņa teica eh, arī to, ka prieks jūsos klausīties un arī par šo parādību, ka arī jārunā par cēloņiem, par parādību kā tā, tāpat jūs norādījāt uz sabiedriskās domas noskaņojumu un ir jārunā arī par ar legālo migrāciju. Man ir viens jautājums papildus tam, kas tika jau uzdoti. Es domāju, ka ir jārunā arī par vardarbību, kas ir vērsta pret migrantiem, patvēru meklētājiem, bēgļiem. Uh, Uh, atkarībā no šī ieceļošanas veida. Bet uh, šeit es gribētu jautāt par trim aspe aspektiem. Ko mēs varētu darīt, lai ievērojami samazinātu uh, vardarbību pret migrantiem, bēgļiem, patvērumu meklētājiem? neatkarīgi no ieceļošanas maršruta. Nākamais jautājums. Vai jūs nedomājat, ka tas varētu ietekmēt gan šīs personas, kuras to piedzīvo, bet ka cīņa pret vardarbību ir jāveic arī valsts līmenī, jāska, jāietekmē sabiedriskā doma un treškārt pret iesaistīt, runājot par iesaistītajām pusēm, vai tās nebūtu labs veids mobilizēt uh, nevalstiskās organizācijas un citas uh, personas, uh, lai cīnītos pret vardarbību un tādējādi ietekmēt sabiedrisko domu. Paldies! Thank you very much. And... Mūdī, paldies! Paldies par prezentāciju. Es ceru, ka jūs eh, nu, gribat eh, mūs pārliecināt, kaut gan mēs jau esam pārliecināti par to, ko jūs sakāt. Mums tiešām ir eh, grūti izskaidrot īstenoto politiku mūsu dalību valstīs Eh, šeit ir eh, vairāk svarīgi punkti. Vienu jūs jau pieminējāt, tā ir demogrāfija, tātad ekonomiskais arguments, kādēļ mums ir nepieciešama migrācija. Ja mēs palūkojamies uz pensiju fondu datiem, tad šeit ir ļoti skaidri redzams, kādēļ vairumam Eiropas valstu ir nepieciešams, lai iebrauc jauni cilvēki, kas varētu strādāt. Uh, jo eh, citādi mēs esam neilgtspējīgi un eh, sabriest, samilst krīze. Bet eh, mums neizdodas tā emocionāli pārliecināt cilvēkus, viņus aizkustināt. Kādēļ mums ir jāatbalsta migrācija, nevis pret to jāvēršas. Šāds politiskais vēstījums būtu nepieciešams. Tāpat laikos, kad uh, valda nedrošība, kad mainās nodarbinātības. Uh, veidi. Es gribētu jautāt, kāda ir pozitīvā pieredze komunikācijas jomā, ko jūs esat konstatējusi atbalstot migrācijas politiku. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums, ko jūs pieminējāt, ir arī integrācija. Paldies, Roberta Metzola. Atvainojos, ka nokavēju sākumu. Tātad piekrītu kolēģu teiktajam par to, ka šis Eiropas parlaments salīdzinot ar citiem sasaukumiem ir tiešām nepārprotami uh, paudis viedokli, ka mums ir jāvirzās uz priekšu šajomā, mums ir uh, Tātad mēs uh, mūsu sasaukuma laikā, uh, sākumā situācija bija mierīga, tad mēs piedzīvojam krīzi, tagad notiek stabilizēšanās. Es gribētu runāt par legālo migrāciju situācijā, kad mums, mēs nepiedzīvojam ikdienas krīzi, kad uh, simtiem tūkstoši cilvēku uh, ierodas uh, pie mums tad uh, mums būtu uh, šajā situācijā jāveido ticama migrācijas politikas savienībā. Ja mēs salīdzinām Eiropas parlamentu ar padomi, tad mūs šķir būtībā okeāns. Šeit parlamentā mēs atzīstam, ka ir jā veids pasākumi, lai Eiropas Savienība varētu tieši piešķirt aizsardzību šīm personām, lai šīm personām nebūtu jāriskē ar savu dzīvību jūrā. Un ir jāmācās no dalību valstīm, kam ir tradīcijas piešķīrot aizsardzību tūkstošiem personu, kam, kas ir neaizsargātas, un arī uh, uzņēmušas uh, cilvēkus, kas vēl strādāt, bet no otras puses ir dalībvalsts, kuras pat neiedomājas, ka varētu būt kādi risinājumi, vai nu no tādēļ, ka trūks pieredze šais jautājumos, vai gluži vienkārši tādēļ, ka jau simtiem tūkstošu personu šo valstu teritorijās atrodas, kam ir eh, tiesības uz patvērumu, bet mums ir nopietni uh, jāidentificē tās trešās valsts, kuru pilsoņiem ir jāpiešķir patvērums, jo vai nu neaizsargātības dēļ, vai arī e, saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Ja to mēs neizdarīsim, tad nekur uz priekšu mēs netiksim. Un e, varē, var notikt tā, ka sasākuma beigās mēs konstatējam, ka vispār neko nesam panākuši. Malina Bjorka. Mycket har sagts redan av mina, mina kloka kollegor. Jag skulle bara säga att eh, som rapportör för eh, vidarebosättning... Mēs jau esam runājuši par uh, vairākiem jautājumiem, un eh, tā kā es esmu referente par uh, izmitināšanu, es domāju, ka mums vajadzētu savos priekšlikumos balstīties uz humanitārām idejām. Tāpat, ja ir jādomā par Eiropas Savienības noteikumu reformēšanu, mums vajadzētu likt uzsvaru uz to, ka Eiropas Savienība ir globāla spēlētāja. Tā ir jāuz, jāuzņem savi pienākumi attiecībā uz humanitāro rīcību un bēgļu uzņemšanu. Es gribētu uzdot jautājumu padomēji. Manuprāt, padome nav īsti izvēlējusies tādu pašu pozīciju. Es īsti nezinu, ko padome teiks un kuras balsis padomē būs tās skaļākās. Mums vajadzētu uzņemties atbildību globālā līmenī attiecībā uz migrācijas un bēgļu politiku. Mēs vēlamies spēlēt savu lomu attiecībā uz mūsu partneriem pasaulē. Vēlos norādīt padomē, ka tas ir liels izaicinājums. Mums uh, vajadzētu panākt, lai dalībvalstis uzņemas savas saistības un dara to ar tiesību aktu palīdzību. Pašlaik padomas veiktais ir visnotaļ neskaidrs. Mums ir arī jādomā par vārdarbību, ko piedzīvo migranti. Kā pret to vērsties? Mums ir jāsaprot, ka šeit ir runa par iespēju, kuru Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot. Proti, mums vajadzētu ielēkt šajā vilcienā, kas mūs vedīs uz spožu Eiropas nākotni. Mums ir jāuzņems atbildība un mums arī ir jāmācās, lai atvieglotu migrantiem dzīvi. Bašīr, please. Bašīr, kungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Paldies arī Lēna Solomons kundzei par lielisko prezentāciju. Es vēlos runāt par divām lietām bēgļi un migrācija. Vispirms par bēgļiem. Es strādāju pie dosjē par bezvalstniekiem, it īpaši saistībā ar Mjanmu. Devos arī uz Bangladešu, kur redzēju lielu skaitu bēgļu, kuriem bija jāmeklē patvērums valstī. Un cerēju dosties arī uz Mjanmu. Vēlējos norādīt, ka ir 68 miljoni īstu bēgļu pasaulē. Liels skaits no viņiem dzīvo dzimšanas valstī vai kaimiņu valstī. Viens miljons pirms pāris gadiem ieradās Eiropā, bet 67 miljoni joprojām dzīvo valstīs, kur dzimuši vai kaimiņu valstīs, kā Jordānija, Lebāna, Turcija, Pakistāna un Bangladeša. Šīs valstis saskaras ar milzīgu slogu nodrošināt izglītību cilvēkiem, jo lielākā daļa no šiem bēgļiem nekad nedosies atpakaļ uz savām balsīm. Viņa, viņi paliks kā bēgļi kaimiņu valstīs, viņi ir pakļauti izmantošanas riskam Viņiem nepieciešama arī nodarbinātība, mājokļi, integrācija. Mums, kā attīstītākajām pasaules daļām, ir jāpalīdz šīm nācijām. Tālāk par migrāciju. Vēlos norādīt, ka mans tēvs ieradās apvienotajā karalistē ne jau kā bēglis, bet gan kā ekonomisks bēglis, ekonomisks migrants precīzāk. Viņam bija seši bērni, No viņiem visiem bija sava uzņēmējdarbība vai augstākā e, izglītība, un e, viņi deva savu ieguldījumu Lielbritānijā. Miljoniem mārciņu tika iemaksāt valsts ekonomikā. Vēl citi gadījumi būtu minēmi Sadžīdžavē ir valsts sekretārs mūsu valdībā. Varbūt šis būtu labākais brīdis arī likt punktu jūs runāja, saka priekšsarētājs. Jā, jā, priekšsarētāji, tulīt beigšu. Londonas mērs Sadīgs Jāns. Ar to es gribu teikt, ka jums ir pilnīgi taisnība. Migrācijas pārvaldīšana ir ļoti svarīga. Šiem cilvēkiem ir daudz kas piedāvājums, un jūs pareizi norādījāt, uh, to, ka demokrātijai ir jāpieņem migrācija. Integrācija ir ļoti svarīga. Paldies! Paldies Bašīrkungam! Nākamā Birgita Zipela. Oh dear, uh, Mrs. Zippel's... Um, Zipels kundze aizņemt ar sarunām ar Sargentīnī kundzi, tad tāda zināma simetrija novērojam šajā rīcībā. Libe reputācija atkal cieši. Lopes Agilāra kungs, jūs varbūt esat brīvs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Klēns Solomons kundzei par prezentāciju. Es vēlos, lai jūs zinat, ka šeit ir daudzi no jums, eh, daudz no mums, kas domā līdzīgi kā jūs, ka migrācija nav kaut kas pēkšņs krīzē līdzīgs. Migrācija vienmēr ir bijusi un vienmēr būs ir pienācis laiks Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras ratificēja Lisabonas līgumu, kur uh, migrācijas pārvaldība ir padarīta par politikas jautājumu Eiropas Savienībā. Un, un līgums padarīja Eiropas parlamentu beidzot par līdzlikumdevēju šajās jomās. Mēs pilnībā apzināmies, kādas ir sekas šim lēmumam. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja ne tikai tikt skaidrībā par migrācijas pārvaldības fenomenu, neķeroties pie antimigrācijas instinkta, šīs negatīvās pieejas, kas, var teikt, raksturo visu Eiropas Savienības politiku pēdējos desmit gadus vismaz tie, tieši tie gadi, kad Lisabons līgums ir bijis spēkā, bet to ir noliegušas dalību valstis, kas paši to ratificējuši. To es vēlējos sacīt. Jūs izcēlāt to, cik svarīgi ir nodrošināt eh, likumīgas migrācijas iespējas. Tad runāt ne tikai par bēgļiem, patvērumu, uh, meklētājiem, bet arī tie, kas humanitāriem dēļ meklē iespēju nokļūt Eiropas Savienībā. Ja viņiem netiks nodrošināts legāls veids, kā nokļūt šeit, viņi mēģinās tā vai tā riskēt ar savu dzīvi, ar savu tuvinieku dzīvību. Vēlos jums apliecināt, ka mēs smagi strādājam. Es esmu referents vīzu kodeksu ziņojumam. Mēs tiešām cenšamies uh, pašreizējo vīzu kodeksu 25. pāntu uzlabot. Tur šobrīd ir paredzēta uh, eh, ierobežota teritoriāla piemērošana, iespēja ierasties eh, Eiropas Savienībā humanitāra iemesla dēļ, bet dalība valstis bloķē šo pieeju. Varbūt eh, jūs varat uzrunāt dalību valstis liekot saprast, ka ja netiks dots iespējas legālai migrācijai, tad mēs atkal un atkal turpināsim e, šo diskusiju, kas nekad nebeigsies par to, ka mēs pilnībā neizprotam uh, to, ka migrācija ir politikas jautājums. Jā, paldies. Nākamā Anna Gomeša. Uh, Miss uh, Solomon. Uh... Klēns Solomons kundze. Vai nav bažas, ka šis globālais pakts par migrāciju ir skaisti vārdi, kas slēpj e, rūktu patiesību? Mēs uzņēmām Nigērijas parlamentu pārstāvis šeit, kas norādīja, ka ir jācīnās ar iemesliem, kas izraisa migrāciju. Tātad ne tikai tie ieroči, kas no Kadafija arsenāla nāk, pat Eiropā tiek iegādāts bruņots automašīnas, un visi šie ieroči ir iemesls, kāpēc cilvēki bēg. Etiopija valsts, kas saņem Eiropas nodokļu maksātāju un ASV nodokļu maksātāju naudu, un kur ir milzīga operācija, lai represīvu uh, režīmu atbalstu sniegt. Un cilvēki jau protestē pret to. Un viņi izmanto mūsu naudu represijām. Un tāpēc tik daudz jaunu etiopiešu ir starp tiem, kas cieš Lībijā un visur, kur varat atrast bēgļus un migrāns. Mums nesen bija arī misija, nīzu, un skaidrs, ka absolūti netiek darīts pietiekami daudz, lai risinātu šo problēmu, lai jauniešiem būtu iespējas, bet parunāsim par Lībiju, kur jūs esat pārstāvēta. Itālija maksā bruņotiem grupējumiem Lībijā. Tieši tas, tas, kas notiek. Jūs tur veicat lielisku darbu, bet UNHCR pat nav legāli pārstāvēti Lībijā. Vai jūs nepārvaldat aizturēšanas centrus, kur notiek spīdzināšana, bet ja jūs to nedarat, tad es cenšos vismaz izglābt dažus cilvēkus un repatriēt viņus. Vai mēs nemuļķojam sevi? Vai tas nav IOM un arī ANO loma pateikt mums patiesību un eh, pateikt šo patiesību mūsu valdību, mūsu valdību acīs? Paldies! Vēl Cecīlija e, Kienge, Birgita, nē. Um, so Cecile, um, who's the co-rapporteur with Mrs. Mitsula. Un tad vēl, vai vēl kāds no DV afet vēlas, vai arī no Lībe uzstāties, kas vēl nav runājis. Pēc tam būs arī noslēdzošs piezīmes no Lindas puses, Deve komiteja un Klēns Solomons kundzes atbild. Neviens cits nevēlēsies uzstāties. Labi, tad Cecīlija jūs būsiet pēdējā. Paldies, Klod! Es arī vēlos pateikties Klēns Solomons kundzei ne tikai par lielisko analīzi, ko viņa prezentēja, bet arī par to, ka viņi parlamentu ir likusi šī procesa centrā. Manuprāt, parlamentam ir ļoti svarīga loma visos šajos procesos. Tāpat eh, tās būs arī attiecībā uz līgumu atjaunošanu nākotnē. Parlamentam ir īpaši svarīga loma migrācijas jomā, un es atbalstu visaptarošu pieeju kā jau Morais kungs norādīja, mums parlamentam ir savs vārds sakāms šajā jautājumā. Ja šie jautājumi ir ļoti plaši. Meklēšana un glābšana, legāli migrācijas kanāli, cīņa ar cilvēku tirdzniecību, stiprināt eh, partnerību ar izcelsmes valstīm, migrantiem, patvērumu pakets pārskatīšana, lai radītu Eiropas mēroga stratēģiju integrācijai. Tie ir svarīgi izaicinājumi visai mūsu sabiedrībai, un mums ar tiem ir jāsaskaras visiem kopā. Vēl viens svarīgs jautājums ir saistīts ar apzīmējumu krīze. Tas parāda arī zinām domāšanas veidu. Mums ir jāizvairas no krīzes, veidojot savu stāstījumu. Bet mēs nedrīkstam, protams, aizmirst ārkārtas situācijas. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, kā ANO var palīdzēt mums e, tālāk attīstīt ideju par klimata bēgļiem? Kādā veidā mēs varam izveidot šo ideju un terminoloģiju ap e, klimata bēgļiem? Otrakārt, ASV loma Āfrikas Savienībā. Mums ir nepieciešams globāls skatījums. Mums politikas centrā ir jābūt cilvēku tiesībām. Mums daudz kas ir jādara globālā līmenī šis stāstījums, kur mēs veidojam, ir jā, jāiekļauj mūsu politikā. Šim parlamentam ir ļoti svarīga loma šajā procesē. Vakar mēs, sociālisti, izlēmām nākt klajā ar rezolūcijas projektu par globālo paktu migrācijas jomā. Un es domāju, ka tādēļ mēs varēsim veiksmīgi strādāt kopā. Tagad došu vārdu Klains Solomons. Uh, kundzei atbildējusi. Protams, nevarēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem, bet varbūt 6-7 minūtēs varētu tādu kopsavilkumu veikt. Paldies priekšsarētāji, paldies visiem, kur izteicās, eh, runāja tik pārliecinoši un kaislīgi. Vēlētos eh, atbildēt uz eh, ja, komentāriem, ko izteica Gomešas kundze par migrācijas iemesliem. Uh, Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka attiecībā uz krīzes izraisītiem migrācijas procesiem darbība balstoties uz globālo paktu migrācijai, globālo paktu bēgļu jautājumam, ir ja tieši vērsts uz to, lai eh, cīnītos ar iemesliem, kāpēc cilvēki bēg no savas valsts. Lai gan jāsaka, jautājums skatāms plašāk. Jūs norādījāt uz vardarbību, korupciju kā būtiskiem iemesliem šādai kustībai, bet arī aizvien vairāk un biežāk klimata pārmaiņām un vidas degradāciju. Un tas ir risinājums tikai vienīgi uz vietas. Es piekrītu, ka ne, nevienam no globālajiem paktiem nevajadzētu ignorēt to atbildību, kas ir valstu valdībām, bet arī starptautiskai sabiedrībai ir pienākums palīdzēt mazināt to spiedienu, kas liek cilvēkiem bēgt. Tā, tā nav viņa izvēle, viņa ir spiest to darīt. Par klimata bēgļiem. Aizvien vairāk tiek atzīts, ka cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, lielākoties atrodoties joprojām savā valstī, klimata pārmaiņu dēļ, bet radīt jaunu kategoriju eh, bēgļu. Tas tāds ļoti sensitīvs jautājums. Manuprāt, būs svarīgi ar laiku atzīt, ka ir cilvēki, kuri vairs nevar atgriezties savās izcelsmes vietā, ne īslaicīgi, ne ilglaicīgi, tādēļ, ka vidē degradējusies un klimata pārmaiņas ir atstājušas savu negatīvo ietekmi. Daudzas valstis, tā skaitā Eiropas, uh, valstis nodrošina pagaidu aizsardzību šādos gadījumos, bet mums varētu palīdzēt sistemātiskāk, eh, saskaņotāka pieeja šāda veida pasākumiem. Un es domāju, ka šīs komitejas kopā var strādāt pie tā, lai noteiktu, kas būtu tie kritēriji, kas palīdzēs eh, noteikt, kad ir nepieciešama šāda aizsardzība. Tālāk. Jautājums par legāliem migrācijas kanāliem un to, cik uh, sarežģīti šie jautājumi ir publiskajās debatēs. Paldies Mūdijas kundzei, kura uzsvēra principā acīm redzamo, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa prognozēm nepieciešamība nodrošināt, lai jaunieši veiktu savus ieguldījumus e, sabiedriskajā pensiju sistēmā. To visu nevar atrasināt tikai un vienīgi Eiropas Savienībā, pat uzlabojot mobilitāti um, Eiropas Savienības iekšienē. Un tas ir jādara zināms arī sabiedrībai. Daudzi no jums uh, runāja par šo stāstījumu, kuru vajadzētu veidot, kas vairāk balstītos uz faktiem un pierādījumiem. Šobrīd e, tas viss balstās lielākoties uz emocijām un galvenokārt bailēm bailēm no citiem, no svešajiem, no tiem, kas izskatās savādāk, runā citā valodā vai kuriem ir cita reliģija. Es teiktu, ka lielā mērā šeit ir redzams rasisms un islamofobija. Tas ir savā ziņā tā dabīga cilvēka tendence baidīties no visa atšķirīgā, bet tieši tādēļ tur ir sava loma parlamentārajam darbam, līderiem, sakot, ka mums ir jāpārvar šie pamati instinkti, jo zem ādas mēs visi esam cilvēki vienādi. Un migranti var ļoti daudz ko dot valstī, inovācijā, uzņēmē darbībā, Paldies Bašīr kungam par jūsu komentāriem. Manuprāt, īstā pārbauda ir eh, pārliecināties, vai spējam pārvarēt šīs bailes, šo instinktīvo reakciju, kas ir tik negatīva. Un ir labs ziņojums, kuru nesen sagatavoja McKinsey, arī Economist Intelligence Unit eh, analizē ekonomiskos aspekts. Diemžēl tas nav tas, uz ko reaģē sabiedrība. Tā reaģē tieši uz emocionālo aspektu. Tik daudzās vēlēšanās tas ir arī parādījies pavisam nesen. Un es domāju, ka politiskā līdera loma ir ļoti nepieciešama, lai šos mītus kliedētu, ka neatkarīgi no ādas krāsas un reliģijas. Realitāte ir tāda, ka mēs galu galā runājam par cilvēkiem, kuriem ir spējas, kas var sniegt inovāciju. Jums jāatcerās, ka lielākā daļa no migrantiem cilvēki, kas devušies šajā ceļā, ir visnoturīgākie cilvēki, kas ir gatavi riskēt. Tie tieši tie cilvēki, kurus Es ceru, jūs vēlaties redzēt savā sabiedrībā, kuri gatavi sākt savu biznesu, radīt darba vietas, meklēt un atrast jaunus risinājumus un kalpot kā inovācijas avots. Mums ir jānodrošina fakti, pierādījumi, bet jāuzrunā cilvēki ir emocionālākā līmenī, atzīstot, ka mums ir jāskatās tālāk par ādas krāsu, uh, vai reliģisko aspektu, ka tie nav draudi tiesiskumam, tiem principiem, kas jums ir iekļauti jūsu konstitūcijās attiecībā uz nediskrimināciju, un ka tas iet roku rokā ar iekļaujošas un taisnīgas sabiedrības izveidi. Un pēdējais punkts ir par ilgtermiņu skatījumu. Mēs zinām, ka lielākā daļa no politikas e, veidošanas balstās uz vēlēšanu ciklu. Protams, ka tad, kad ir ekonomiskā lejupslīde, bezdarbs, ir ļoti grūti panākt, ka ir atbalsts idejai atvērt legāls migrācijas kanāls, bet šie pasākumi prasa ilgu laiku, ir jāplāno nākotnē, tā skaitā realistiski jāizvērtē, kur būs prasmju un darba spēka trūkums. Un tādas augstu prasmju nozars kā IT un citas, bet jāskatās arī uz zemāku prasmu nozarēm. Līdzīgi kā daudzās citās attīstītajās valstīs, arī Eiropas Savienībā daudzās valstīs pilsoņi nav interesēti vairs strādāt eh, zemāku prasmu eh, nozarēs, medicīnas eh, aprūpē, lauksaimniecībā, citās jomās. Līdz ar to vajadzēs darba spēku un arī strādājušo vispār gan augstāks, gan zemāks prasmu nozarēs. Tas ir tāds politiskais aspekts, ka labi pārvaldīta migrācija prasa plānošanu, ir jāstrādā ar izcelsmes valstīm, lai sagatavotos, lai nodrošinātu, ka tie migranti, kas dodas ceļā, labi apzinās, kas ir e, ne tikai viņa tiesības, bet arī kāda ir viņa pienākumi. Un nozarēm ir iespējams sadarboties, un arī valstīm ir iespējams sadarboties, lai pārvaldītu prasmju migrāciju, ģimeņu migrāciju, darba spēku migrāciju proaktīvākā veidā, lai visi saņem to, kas ir nepieciešams. Un tas mazinās arī vardarbības risku, ļaunprātīgas izmantošanas, eksploatācijas risku, jo tas notiek ne tikai no cilvēku tirzniecības tīkla puses, bet to veids arī vervētāji, kas prasa milzīgas naudas summas darba devēji, ma ma maksājot neoficiāli, nenodrošinot darba tiesību aizsardzību. Šeit ir iespējama interešu savienošana, lai nonāktu pie labi pārvaldes migrācijas, kas nāks par labu gan atsevišķiem personām, gan sabiedrībām. Runājot par humanitāro aspektu, mēs 2015. gadā ļoti sāpīgi pieredzējām to, ko Bašīra kungs eh, sacīja, ka maz, maza daļa no kopējā globālā bēgļu skaita, kas ieradās, un kas bija pat paredzams, ņemot vērā, kāda apstākļa bija Turcijā, Libānā, Jordānijā, ja būtu tobrīd nodrošināts legāls iekļūšanas iespējas, mēs būtu varējuši izvairīties no zaudētām dzīvībām. Šīs lietas ir prognozējams, tās var plānot, tās var pārvaldīt tādā veidā, lai tas nāks par labu gan cilvēkiem individuāli, gan arī, lai palīdzētu nodrošināt līdzsvarotāku politisku sistēmu, nevis šādu negatīvu reakciju un eh, ksenofobijas un rasismu